pāriem pie pēdējā punkta darba kārtībā par eh, jautājums par Ziemeļkoreju. Vēlētos dot vārdu nākošajam runātājam Škrelec kungam. Morvais kundze runā zālē bez mikrofona, mēs viņu diemžēl nedzirdam. Priekšsēdētā kundze saka, Mormais kundze, jūs pārkāpjat eh, procedūru. Mēs šeit esam kādi 45 cilvēki tikai no visiem 700, vai jūs nevarētu mani apgaismot, kādēļ tie, eh, kas ir pacentušies šeit aizkavēties, kādēļ mums neļauj izteikties uh, brīvā mikrofona procedūrā. Un ja jūs izlemjat mums vārdu nedot, vai jums nešķiet, ka uh, koleģialitātes vārdā vismaz varētu mums iepriekš pateikt, eh, kāda būs procedūra un kādā veidā jūs mums piešķirsiet vai nepiešķirsiet eh, vārdu. Pani posel, eh, myślę, że akurat jest. Godātā kolēģe. Es gan jāsaka, domāju, es viens no tiem vicepriekšādātājiem, kas vislaipnāk izturās pret runātājiem un vienmēr piešķir uzstāšanās laikus. Nedomāju, ka jums ir tiesības sūdzēties, esat uzstājusies un izteikusies vairāk, kā redzēju sarakstu, tik pa brīdim sarakstā, bet ja nepamanīju jūs iepriekšējo reizi, tad atvainojos par to. Pilnīgi noteikti tas nebija tāpēc, ka nevēlējos jums dot vārdu vai kaut ko ļaunu jums vēlētu, nē. Tāpēc atvainojiet, ja tas tā notika, bet tālāk došu vārdu Skrleca kungam, lūdzu. Gospodin Škrlec. Gos... Skrleca kungs, lūdzu. Priekšādātāji. Priekšādātāji atvainojiet, eh, vēlētos, lai jūs pievēršat man uzmanību. Priekšādātāji deputātas Skrleca nav klāta. Labi, šis e, informācijas kriksītis bija ļoti svarīgs, acīm redzot, tāpēc došu tālāk vārdu nākamajai runātājai Izabelai Adenolfi, lūdzu. Priekšsēdētāji pateicos. Viens no rezolūcijas sagatavotājiem nevarēja būt klāt, un tāpēc es atvainojos viņa vietā. Bet, nu, kad, nu tagad par tēmu. Katru reizi, kad pieminam vārdu atombumba, tad man vienkārši drebuļiet pār kauliem, un tāpēc 6. janvārī veikto kodolu izmēģinājumu jānosūda visstingrākajiem vārdiem. Bet, ja vēlamies, lai mums būtu jebkāda reputācija kā Eiropas Savienībā, tad mums vajadzētu atteikties arī pašiem no saviem kodolu ierēčiem un izbeigt ieroču tirniecību un pārdošanu uz tā, tādām valstīm, kas ir ārpus ES. Tikai par parādot pareizu un labu piemēru, mēs varam eh, kaut ko prasīt arī no pārējiem. Eiropas Savienība šobrīd ir nolēmusi modernizēt kodolieročus eh, konkrētas programmas ietvaros, un šajā programmā ir iesaistīta arī Itālija. 70 atobombas tiks ievietotas Ingēdijā Vianu, un tās ir jaunās paudzes atombumbas kas faktiski iznīcina ne tikai zemes virskārtu, bet arī visdziļākos slāņus. Uh, Nu, nevaru šai gadījumā piekrist visiem, kas rāda ar pirkstus uz, uz, um, uz Ziemeļkoreju, ja tāpat laikā gan ASV, gan Eiropas Savienības dalība valsts izturs vēl briesmīgāk. Paldies! Tālāk vārds deputātam Devam. Lūdzu. Priekšādātāji. Es runāju kā priekšādātājs delegācija attiecībām ar. Uh, Ziemeļkoreju. Un jāsaka, man tiešām ārkārtīgi grūti runāt par to, kas šobrīd norisinās Ziemeļkorejā. Es biju tik ārkārtīgi sarūktināts un vīlies, kad dzirdēju, ka ir veikts eh, kodola izmēģinājums tā laikā, kad Eiropas parlamenta delegācija ir darījusi visu, ko varējusi. Un tiešām vaiga sviedriem strādājas pie tā, lai veidot attiecības starp Ziemeļkoreju un Dienvidkoreju. Nu, un lūk, mēs tik tālu pat bijām nonākuši, ka abas puses bija mūs uzaicinājusi sagatavot miera līgumu līgumu kas, nu, kā jūs zinat, līdz šim vēl nekad nav pastāvējis starp ziemeļiem un dienvidiem. Līdz šim ir tikai vienošanās par uh, uguns pārtraukšanu, un visa šī Ziemeļkorejas republikas struktūra faktiski ir balstīta uz šo uguns pārtraukšanas nolūgumu. Bet uguns pārtraukšana tas taču ir tikai tā kā tāda pauze karā, un nevis miera līgums, un tāpēc es vienmēr esmu gribējis uzrakstīt šo miera līgumu kopā ar Ķīnu, kopā ar ASV, ar Krieviju un citiem iesaistītiem partneriem. Un tieši pie tā mēs līdz šim esam strādājuši. Un es gribētu, lai mūsu attiecības ar Ziemeļkoreju tomēr būtu pietiekami atvērtas, lai gan jāsaka, viņi spēlē ļoti bīstamu spēlīti. Un un tam nav pilnīgi nekādas jēgas, nekādas vērtes. Tas nenāks par labu ne viņiem, ne globālajiem mieram. Viņi nevar šādā veidā radīt nekādu veidu ekonomikas struktūras. To nevar darīt, eh, ražojot kodolieročus. Viņi ir ļoti nabadzīgi valsts, viņiem ir vajadzīga cita veida ekonomika, bet es ceru, ka durvis tomēr paliks atvērts un centīšos visu darīt, lai tas tā tiešām arī būtu. Devas kungs vai pieņemat zilās kartiņas jautājumu no Grapīnī kundzes? Jā. Grapīnī kundze, lūdzu. Priekšādātā paldies. Devas kungs. Jūs zināt, ka mēs taču kopā devāmies uz Koreju, mēs bijām vienā delegācijā, un jums taisnība tajā, ka mēs cenšamies padot tādu palīdzīgu roku šai abu pušu samierināšanas procesā, bet no jūsu pieredzes spriežot, vai jums šķiet, ka mēs kā Eiropas Savienība patiešām varam ietekmēt abas šīs valstis, abas šīs Korejas un viņu ceļu uz samierināšanos, jo mēs runājām ar samierināšanās ministru Dienvidu Korejā un nelikās, ka viņam būtu īpaši saskaņota programma. Ārkārtīgi priecājos, Grapīnī kundze, saka Devs kundze kungs, ka jūs uzdevāt šo jautājumu. Ja mēs ņemam vērā visas ieinteresētās puses, visus, kas sēž pie sarunu galda, tad jāsaka, mēs esam vienīgie, un es runāju par Eiropas Savienību, kuriem nav kaut kāda veida personīgas ieinteresētības šajā visā pasākumā. Mums nav uh, kaut kādas atriebes kādas, mēs vienkārši vēlamies mieru, punkts. Mēs vēlamies samierināšanos, punkts. Mēs vēlamies panākt, lai mūs tieši šādā vienkāršā praktiskā veidā arī saprot Ķīna, Ziemeļkoreja, Dienvidkoreja, ASV un tā tālāk. Un ja viņi to sapratīs, tad mēs arī gūsim kaut kādu progresu. Tāpēc jāsaka, mēs esam visai unikālā pozīcijā un mums arī tāda loma attiecīgi ir jāspēlē. Paldies. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Kristians Prēda, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs debats pār Ziemeļkoreju ārkārtīgi svarīgs vairāk iemeslu pēc. Pirmkārt, tas ir jāskata kodola izmēģinājuma nosodīšanas kontekstā, kas attiecas uz uh, saskaņā ar drošības padomas atzinumu. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs apdraudējums planētas drošībai. Otrkārt, uh, bija korejiešu kandidāts eh, Sakaro balvai mācītājs Junts, kurš ir visu savu dzīvi veltījis eh, darbam, diemžēl netika izvirzīts balvu saņemšanai. Ziemeļu Korejā ir ārkārtīgi nozīmīgs nozīmīgs, eh, nozīmīga situācija un būtu ļoti nozīmīgi vairāk iesaistīt pilsonisko sabiedrību un piešķirt attiecīgiem kandidātam eh, minēto balvu. Es aicinu atbalstītājus pievienoties manam aicinātājiem, jo vēlreiz no Ziemeļkorejas neviens nav ticis izvirzīts sakarabalu saņemšanu. Tas ir paradoxāli, jo tā ir pēdējā no totalitārismu valstīm, kas ir palikusi. Uh, un neviens tās pārstāvs nav ticis izvirzīts Sakro balsu saņemšanu, tāpēc pa parlamentam ir jānosīt spēcīgs vēstījums Korejai, un lai šī cilvēktiesību valsts eh, tiktu sadzirdētas. Un šajā sakarā mēs aicinām savā rezolūcijā Frederiku Margarīni sakot situācijai šajā valstī cieši un turpināt izdarīt spiedienu. Es aicinu iekļaut eh, Koreju, Ziemeļu Koreju mūsu rezolūcijas sarakstā, jo es atsekos pesimistiski noraudzīties uz situāciju. Jāapzinās, ka režīms pēc savas iniciatīvas nekādu reformu neuzsāks, un starptautiskai sabiedrībai ir jāizmanto izdevība rīkoties ilgtspējīgi. Paldies! Okay. Tālāk Marieta Šāke, lūdzu. Priekšādātāji, paldies, komisāra kungs. Ūdeņraža bumbas izmēģinājums janvāra sākumā saņēmis nosodījumu no dažāda veida organizācijām, tostarp ANO drošības padomus, un mēs arī nosodām šo izmēģinājumu. Tas ir tieši draudz mieram un stabilitātei Korejas pussalā. Turklāt tālākas provokācijas ir jānovērš, nu, par katru cenu. Piemēram, nu, aizliedzot eh, balistiskās un eh, kodolieroču programmas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 Un tā, šāda veida provokācijas jāpiemina arī sešpušu sarunās, kas visdrīzāk tik, drīzumā tiks atsāptas. Tāpat jānorāda arī uz humāno situāciju un cilvēktiesību situāciju šai, šai valstī. Cilvēki sastopas ar represijām, situācija vienkārši briesmīga un tiek nodarīta cilvēku e, nozieguma pret cilvēci šai valstī. Tas ir konstatēts. Mums ir vajadzīga konkrēta starptautiska darbība, lai pieliktu punktu nesodāmībai un vainīgos sauktu pie atbildības. Mums turklāt vajadzētu aplē, arī domāt par mērķiecību mērķtiecīgākām, eh, mērķtiecīgākiem mēriem un pasākumiem. Mums varbūt jālūdz Ķīnas valdību izmantot savu ekonomiskā un politiskā eh, ietekme, lai virzītu Ziemeļkoreju uz situācijas atvieglošanu. Turklāt mums vajadzētu arī apsvērt iespēju pieņemt bēgļus no Ziemeļkorejas. Liels paldies, saka priekšsādātājs. Helmut Tālāk Helmuts Šolts herr präsident! Priekšsēdētā kungs, cienījamie kolēģi. Pasaulē pastāv dažādi uh, konflikti, uh, kuru sakarā cilvēku uh, starptautiskā sabiedrība neko nevar izdarīt. Uh, Korejas konflikts un situācija ir attīstījusies, tam ir sava vēsture, tam ir noteikti uh, rituāli, un Tas ir saistīts ar konfrontāciju, ar norobežošanos, ar dialogu pārtraukšanu un tā tālāk. Un jāsaka, šis eh, konflikts jau sen ir izgājis aiz eh, jebkādām uh, paciešamības robežām, un karš galu galā nav nekāda uh, saprotama vai paciešama izēja un visi šie kodola izmēģinājuma testi, ko veica Koreja. Daži eh, saka, ka eh, tas jau ir rutīnas eh, pasākums, citi saka, ka tas ir ārkārtas pasākums, kam jāpievērš uzmanība. Un kopš 13. gada jau tiek reaģita, piemērotas sankcijas, bet es sev uzdotu jautājumu Vai patiešām nav pienācis laiks, lai beidzot šāda sabiedriskā iekārta, kā pastāv Ziemeļkorejā, beidzot nesabruktu? Nu, es domāju, ka mēs varam piemērot visas uh, sankcijas, kādas vien ir iespējas, bet šajā valstī jau sen uh, trūkst pārtikas un viss elementārāko m, mm, patēriņa preču. Bet uh, jāsaka, ka tāpat laikā ražošana tur notiek, piemēram, lielākā daļa iPhone tika ražot eh, Ziemeļkorejā. Politisko uh, varu šeit nav iespējams uh, nekādu pārvarēt, jo uh, tur trūkst jebkādas demokrātijas. Ir centrāla organizēta partija, uh, kas uh, pārvalda valsti. Uh, Un politiskus uh, risinājumus, acīm redzot, šajā valstī uh, nav iespējams piemērot. Es domāju, ka ir jāizstrāda kaut kādas vadlīnijas, lai izstrādātu kaut kādu pilnīgi jaunu uh, pieeju un procesu, lai kaut ko mainītu Korejā. Paldies un tālāk pāns Ērikungs. Paldies priekšsādētāji. Mēs eh, nosodām kodolu izmēģinājumu, ko veica eh, Ziemeļkoreja janvārī, un mēs eh, gribētu aicināt Korejas valdību turēties pie kodolieroču neizplatīšanas līguma, kam eh, tā ir uzlikusi apakšā savu projektu. Arī apvienotās nācijas ir nosodījuši Korejas rīcību. Situācija ar cilvēktiesībām, kā vienmēr ļoti satraucoša šajā valstī, valsts neļauj nekādu pulcēšanās brīvību, tur nav nekādas eh, iespējas veikt demokrātiskus procesus. Es domāju, ka Ziemeļkoreja ir pelnījusi eh, tikt iesūdzēta starptautiskajā eh, tiesā. Eh, ir jāpievērš uzmanība arī tam, ka ir jāaizliedz nāves sodi un jāļauj pilsoņiem brīvi pārvietoties. Nevar, neaiz, nevar nepieminēt situāciju ar pārtiks trūkumu valstī. Mēs aicinām ANO tomēr nepārtraukt humanitāras palīdzības programmas. Liels paldies Pancerī kungam un tālāk tautas partijas vārdā došu vārdu Šoidrovs kundzei. Lūdzu, pusotra minūte. Priekšādētāji, paldies. Godātais priekšādētāji, kolēģi situācija Ziemeļkorejā ir visai nopietna. Es biju Ziemeļkorejā pati pirms desmit gadiem. Toreiz piedalījos Čehijas parlamenta komandējumā, delegācijā uz turienu un piedzīvoju savām acīm, ko nozīmē šis autoritārais režīms, ko viņi nodara saviem cilvēkiem un kā viņi aizver durvis uz pasauli. Nu, diemžēl saskaņā ar ANO 2014. gada dokumentu tiek konstatēts, ka nekas diži nav mainījies šo desmit gadu laikā. Iedzīvotāji Ziemeļkorejā joprojām cieši, viņiem nav pietiekam daudz pārtikas, bet tāpat laikā valdība finansē kodola ieroču ražošanu un turklāt vēl piedāvām izspiegt pārsteigos savus pilsoņus pie katra mīļa brīža cilvēku, iedzīvotāju cilvēktiesības tiek bradāts ar kājām, un tas tiešām ir ārkārtīgi skumji, jo Ziemeļkoreja pati par sevi ir ārkārtīgi skaista valsts, tā varētu būt ar lielisku ekonomikas potenciāli, tā varētu strādāt roku rokā ar Ziemeļkoreju, eh, ar Dienvidkoreju, kas joprojām neatsakās no cerībām veikt samierināšanos abu valstu starpā, bet jebkurā gadījumā, jebkāda veida iniciatīvai par samierināšanos ir jānāk no Ziemeļkorejas valdības šobrīd. Parlaments ļoti uzmanīgi seko līdzi Ziemeļkorejas notikumiem un eh, labi tiek izprast arī situācija eh, salas dienvidu valstī. Un arī mēs to darām. Rezolūcijā skaidri un gaiši teikts, ka komisijai jāizmanto visa sava ekspertīze eh, un prasmes, lai izstrādātu konkrētu stratēģiju attiecībā uz Ziemeļkoreju. Gal galā viņas rīcībā taču ir daudz un dažādi eksperti. Uh, Ņemot vairāk robežu joprojām ir slēgtas, mums tomēr ir jāturpina kaut kas darīt. Paldies! Lies paldies! Tālāk sociālistu un demokrātu grupas vārdā uzstāsies Andrija Kristas kungs. Paldies, priekšsādātāji! Tā kā ķīmisko ieroču, kodolieroču un citveida ieroču izplatīšana rada draudus eh, mieram pasaulē, es pilnībā nosodu atomieroču izmēģinājumus, kas tika veikti janvāra sākumā Ziemeļkorejā. Tas arī notiek pārkāpjot visu veidu starptautiskās saistības, pārkāpjot ANO rezolūciju par ne, kodolieroču neizplatīšanu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs šobrīd pārtraukt jau kāda veida balistiskās un raķešu darbības, kas saistīts ar kodolieroču programmām. Tajā pašā laikā Ziemeļkorejas varas iestādēm vajadzētu pildīt savas saistības, ko tās uzņēmušās uh, attiecībā uz sadarbību un uh, pieejas piešķiršanu humanitārajām organizācijām iedzīvotājiem savā teritorijā. Komisijai vajadzētu turpināt eh, turēt komunikācijas kanālus atvērtus, tā lai censtos piedāvāt humano palīdzību Ziemeļkorejas iedzīvotājiem. Vajadzētu Ziemeļkorejā nepieciešams nodrošināt piekļuvi pārtikai un cita veida primārās vajadzības precēm. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Nākamais runātājs. Es atvainojos, mums nāksies uz divām minūtēm pārtraukt sanāks. Mēs ļoti atvainojos. Es ļoti atvainojos priekšādātājs saka atgriezies uz pódiuma. EKR grupas vārdā nākamais runātājs. Demes Makerkungs. Priekšādētāji, paldies! Es ceru, ka jūtaties labi. Ziemeļ Koreja, godātie kolēģi, ir vārds, kas lika mums visiem nodarbināties šausmās, kad dzirdējām par kodolu bumbas izmēģināšanu. Un jāsaka, ko Ziemeļkorejas vad, vadītājs ir faktiski un ir kā simbols kopēja autoritārajam režīmam un tam drūmumam, kas val, valda valstī. Tur faktiski ir gandrīz verdzība, cilvēku tiesības tiek bradāts ar kājās. Nevienam kājām, nevienam nav pie, atļauta runas brīvība, izteiksmes brīvība. Nemaz nerunājot par kaut kādu pulcēšanos, un tā tālāk notiek burtiski necilvēcīga rīcība, tur vi, viss iespējamie tiek aizturēti, sodīti, spodzi, eh, spīdzināti. Un tāpat laikā, nu, uh, mēs eh, blakus ir tāda milzīga valsts kā Krievija, un tur mēs gan nerunājam ne par cilvēktiesībām, neko tam līdzīgu, vai tie nav dubulti standarti. Mums ir taču gal galā pienākums simtiem tūkstošu nevainīgu izsākušu cilvēku priekšā viņiem palīdzēt. Tā ir pilnīgi zudusi Ziemeļkorejas paudze, un mums ir kaut kas jādara. Paldies tālāk kāda grupas vārdā. Harāncovas kundze lūdzu. Paldies priekšādātāji. Ziemeļa, ko, Ziemeļa Koreja ir tāds steidzamības jautājums, kas turpinās un turpinās un turpinās. Katru nedēļu atkal saņemam informāciju par kādu netaisnīgu aizturētu, par kādu valsts ierēdni, kas ietupināts cietumā, par Korejas, Ziemeļkorejas pilsoņiem, kas mirst no bāda un tāpat laikā tiek finansētas militāras operācijas. Uh, Ja sākām, ka Ziemeļkoreja ir Kafkas stāstiem līdzīga valsts, tad tas jau ir nepietiek, tas ar to pat vien nepietiek, tas ir pat vēl trakāk. Un atobumbas izmēģinājums bija kaut kas briesmīgs, saprotu, ka e, šodien, šonedēļ viņi nākuši klējā ar tikpat zīmīgu paziņai, viņi esot izārstējuši paģirs. Nu tiešām absurdi, ar ko viņi nodarbojas. Un es nedomāju, ka sarunas ar viņiem uh, no mūsu puses kaut ko mainīs. Mums vajadzētu aicināt Ķīnu piespiest Ziemeļu Koreju pielikt punktu šim režīmam. Galu galā viņi kaitē arī Ķīnas uh, situācijai. Un tas ir gandrīz kā tāds kauna traips uz Ķīnas sejas, būdam turpat blakus. Šāda veida režīma atbalstīšana no Ķīnas puses traucē arī Ķīnas drošības aspektiem. Tikai vienota Koreja un miers Korejas puselā var radīt atbilstīgu situāciju. Paldies! Lies paldies! Tālāk e FDD grupas vārdā Ārnot kungs, lūdzu. Tieši tāpat kā daudzi, cit, daudz citas demokrātiskās, repokrā, demokrātiskās republikas, kas nes šādu nosaukumu, arī Ziemeļkoreja nav ne demokrātiska, ne republika. Tā ir tieši tāds pats režīms kā visi citi, kas izmanto tikai šo vārdu un ir burtiski sapuvuši līdz pašai sardai. Uh, Un tāpēc jāatceras, ka viņi audzē narkotikas, tāpat laikā iedzīvotājiem nav pārtikas, viņi nežēlīgi izturs pret disidentiem, viņi noder pār saviem pašu iedzīvotājiem. Un tikai pirms pāris mēnešiem Britu parlamentā leiboristi atsaucās uz mazo sarkano grāmatiņu Ķīn, Ķīnas māvu sarakstīto un atcerēsimies, ka viņš bija tas, kas nogalināja tūkstošiem cilvēku. Mums vajadzētu tiešām eh, nokārt galvas kaunā un saštumā, ka kaut kas tāds var notikt Eiropas eh, parlamentā. Mums ir jācīnās pret Ziemeļkorejas režīmu, pret ideoloģiju, kas ir tās pamatā. Un tieši tāpat, kā mēs cīnāmies pret tādām organizācijām kā ISIS. Eh, Nikola Baita. Paldies, un tālāk beigungs uz um, vienu minūti. Jūsu rezolūcijas trešajā paragrafā jūs apņemties meklēt diplomātisku risinājumu ar Pienjaņu, bet ar nākošo paragrafu jūs pieprasāt jaunas sankcijas, lai gan Ziemeļkoreja jau ir planētas visizolētākā valsts. Man nav nekādu simpātiju pret šo komunismu diktatūru, bet es nedomāju, ka uz provokācijām vajadzētu atbildēt ar jaunām sankcijām, kas var tikai pastiprināt um, tās vadot pilsoņu paranoju. Jā, viņi cieši no paranojas, bet viņi e, apzinās, ka rietumu nepastāvīgums nereti piešķir, ir laba augsme viņu paši. Savu laiku mēs e, redzējām, kā šāda politi politika no sadam puses izraisīja e, līčakāru. Mēs redzam, ka, ka Morgarīni kundzes vadībā Eiropas rīcība nereti tikai pasliktina situāciju, ne, nerod risinājums. Merci. Acum, domn deputat, Paldies, un tālāk Franzuliks kungs. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, komisāri. Es vēlētos izteikt atbalstu e, šim rezolūcijas priekšlikumam, kas e, nosoda kodola izmēģinājumu, kas tika veikts 16. E, gada janvārī, un vēl viens izmēģinājums, kas ievērojami apdraud mieru un drošību reģionā un visā pasaulē. Šie kodola izmēģinājumi pārkāpja ANO uh, drošības padomas rezolūcijas. Uh, šo te nelikumīgo balistisko kodolieroču programmu uh, realizācija apdraud uh, un rada sasprindzinājumu visā reģionā. Uh, Ziemeļkoreja ir izolējusi un uh, iedzinusi nabadzībā savus iedzīvotājus, finansējot um, šīs te kodola programmas. Mums ir jāuzrauga attīstība šajā valstī Un es gaidu, ka mēs eh, turpināsim pastiprināt eh, sankcijas ar ANO drošības padomus atbalstu kopā ar visu starptautisko sadarbību, eh, sabiedrību. Lielas paldies! Paldies! Un tagad ir brīvā mikrofona procedūra. Tagad pospišilkungs. Priekšsēdētā kungs, dāmas un kungi. Es arī atbalstu šo te rezolūciju. Ziemeļkoreja ir valsts, kas pārkāpj visas iespējamās cilvēku tiesības. Tā ir iespējams vispriesmīgākā pagaidām uz zemes eksistējušā eh, diktatūra. Iedzīvotāji cieši koncentrācijas nometnē, cieši no bāda, mirst no bāda. Diemžēl šī valsts nav spējīga eh, risināt nekādus starptautiskus dialogus, tā kā ir labi, ka mēs tieši šodien pieņemam šo rezolūciju. Un vēl viens komentārs, kas ir ļoti svarīgi. Svarīgi ir tā daļa, kur mēs vēršamies pie Ķīnas, kur mēs aicinām Ķīnu mums palīdzēt izdarīt spiedienu uz die, uh, Ziemeļkorejas režīmu, jo uh, Ķīna faktiski ir vienīgā, kas bauda kaut kādu respektu un autoritāti Ziemeļkorejas acīs, lai mainītu šo te režīmu un lai viņi vismaz pašas elementārākās tiesības ievērotu. Kaputokungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ziemeļkoreja ir viena no visizolētākajām valstīm pasaulē un uh, savā ziņā tas e, notiek arī šī kodola izmēģinājuma e, dēļ, ieskaitot pēdējo 6. janvārī. Tā apdraud e, kaimiņu valstis un citas pasaules valstis. Nu, uh, Var jau apgalvot, ka eh, Koreja vienkārši izrādās, taču šoreiz eh, lietas kļūst nopietnas. Šis jau ir trešais eh, ūdeņraža bumbas izmēģinājums. Un tas nu, ir novedis pie jaunu sankciju piemērošanas. Ziemeļkoreja ir jābeidz veikt darbības, kas provocē starptautisko sabiedrību un jāpārtrauc savas kodolieroču un balstisko ieroču programmas. Uh, Eh, un jāsāk pildīt starptautiskās saistības, ko tā uzņēmusies. Eh, es ir jāaicina eh, Ķīna realizēt savu ietekmi, izmantot savu ietekmi, lai ietekmētu Ziemeļkoreju. Mums ir jāceļas nodrošināt miers šajā pasaules daļā. Nākošais Mario Pinto. Ziemeļkoreja. Šeit faktiski ir tikai viens eh, iespējamais risinājums, eh, risinājums, ko varētu izveidot uh, izveidot daudzpusēju demokrātisku sistēmu, kurā iesaistītos ne tikai Eiropas Savienība un ASV, bet iespējams arī uh, Dienvidkoreja, Japāna un vēl citas valstis, ja varētu dot kādu pozitīvu ieguldījumu situācijas risinājumā. Īpaši uh, tas attiec uz Ķīnu un Krieviju, jo pagātnē šīs ir bijušas uh, Ziemeļkorejas atbalstītājas ja mums tas neizdosies, tad uh, mēs šo problēmu neatrisināsim. Situācija tikai pasliktināsies, ja šīs apsvalsts nevērsīsies pret Ziemeļkoreju. Ziemeļkorejas ieroču programmas nevar pārtraukt ar retorikas palīdzību, ir vajadzīga rīcība. Paldies! Tālāk Šķetinas kungs. Paldies! Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, es gribētu uzsvērt, ka Ziemeļkorejā cilvēktiesību pārkāpumi tiek realizēti no komunistiska režīma puses, un tas režīms apdraud ne tikai Korejas pussalu, bet demokrātijas likteni visā pasaulē, ieskaitot Eiropu. Komunisti cenšas internacionalizēt komunismu Bohēmijas un Morāvijas komunistu partija atklāti vēlas kļūt par starptautiskās komunistiskās kustības eh, flagmani un veidot jaunu komunistisko internacionāli. Eh, tā ir, eh, tā ir tieši sadarbība ar Ziemeļkorejas komunistiem un viņi regulāri, Ziemeļkorieši regulāri brauc sprāgu, piedalās viņu sesijās. Paldies, un tālāk došu vārdu Rādošu kungam. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs. Ziemeļkoreja ir valsts, kura ir parakstījusi eh, vairumu starptautisko nolīgumu eh, par cilvēktiesībām un nepārtraukti turpina eh, pārkāpt savas saistības. Ir, virk, ir bijusi virkne mm, ANO rezolūciju, Mm, arī mēs tagad vēlamies pieņemt rezolūciju, bet tas šī gadījumā nepalīdzēs. Eh, kaut ko varētu izman, izmainīt tikai tad, ja Ķīna izmanto savu ietekmi Ziemeļkorejā. Uh, jo tas gal galā būtu Ķīnas pašas interesēs. Koordinēta starptautiska rīcība uh, ir risinājums, bet diemžēl pagaidām tas nenotiek. Kaimiņu valstīm ir ļoti grūti vienoties savā starpā par pieeju. Līdz ar to es atbalstu šo rezolūciju un aicinu Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju uh, sekot notikuma attīstībai mm, Ziemeļkorejā un tās centienos apdraudēt drošību pasaulē. Un tālāk došu vārdu Morvais kundzē. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, ceru, ka drīz jutīsieties labāk, bet es vēršos pie komisijas, pie komisāra. Ceturtais punkts šajā ziņojumā runā par Eiropas eh, parlamentu. Uh, un um, parlamentu vēršanos pie starptautiskās sabiedrības, aicinot rīkoties, uh, lai pārtrauktu uh, komunistisko diktatoru nesodāmību un uh, aicina um, sauktos pie atbildības par savu rīcību. Komisāra kungs, vai es pareizi atceros, ka pastāv virkne bijušo komunistisko valstu, postkomunismu valstu, kas ir šīs Eiropas Savienības loceklis un uh, iestāšanās sarunās, vai uh, Eiropas Savienība aicināja dalību valstis vai eh, iestāšanās uh, valstis uh, saukt pie tiesas, es te pārkāpējis, vai es to atceros pareizi vai nepareizi, vai mēs atkal runājam par dubultstandartiem. Kosanam? urmas paet tālāk lūdzu. me võiksime igal oma täiskogu istungil. liels paldies. Nu, principā, jāsaka, mēs te cilvēku tiesību steidzamības ietvaros Ziemeļkurei varat apspriest katru mīļu ceturtdienu, kad esam Strasbūrā. Tiešām problēma ir ļoti sarežģīta, tīpaši jau Ziemeļkurejas iedzīvotājiem. Uh, Un ir jāsaka tagad arī vēl tādas zīmes, ka draudi no Ziemeļkorejas puses kļūst ar vien lielāku un būtiskāku arī valstīm ap Ziemeļkoreju. Nu, atcerēsimies vēsturiski, ka esam nereti ignorējuši problēmas un neesam iejaukušies savlaicīgi. Ja būtu to darījuši, tad mēs būtu varējuši no daudz kā izvairīties. Un man ārkārtīgi vēl, ka Ziemeļkoreja ir vēl viens šāds gadījums. Mēs tikai runājam par Ziemeļkoreju un to darām mēs, bet tie, kas varētu izdarīt kādu spiedienu Ziemeļkoreju, un tas domāju Krieviju un Ķīnu, nedara neko. Eiropas Savienība un un citas valstis pasaulē tomēr, nu, ir tādas, kam nāktos mācīties no pagātnes kļūdām, un mēs nedrīkstētu pieļaut tādas pašas kļūdas atkal, ignorējot notikumus mūsu acu priekšā. Kā rezultātā mēs pieļaujam to, ka situācija pasliktinās līdz brīdim, kur tas vairs nav atgriezeniski. Paldies! Priekšādātājs turpina. Lielas paldies. Tagad došu vārdu komisāram Mimicas kungam. Lūdzu. Priekšādātāji, godātie deputāti, paldies Tad, kad devāt man vārdu, Eiropa, Eiropas komisija ļoti uzmanīgi sako līdz nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem eh, Demokrātiskajā Ziemeļkorejas republikā, un tos, protams, arī dokumentējam. To dokumentē, piemēram, ANO attiecīgie dienesti, un jau 2014. gadā saņēmām in informatīvu ziņojumu par to visu. Situācija pasliktinās arvien tālāk, un tam. Eh, un tas liecina arī par zināmām struktūrālām izmaiņām Krievijā. Ziemeļkorejā, un Ziemeļkorejai ir jāmainās. Tas ir augst, tā ir augstākā nepieciešamība, jo pašreiz esošā situācija nevar turpināties. Tā rada vienkārši ar katru brīdi pieaugošu nestabilitāti, un tāpēc gribu atgādināt, kādi tad bija secinājumi, ko, ar kuriem nāca klēzmeklēšanas komiteja, bet tika norādīts pat uz iespējamiem noziegumiem pret cilvēks, un šī iemesla dēļ Eiropas Savienība atbalstīja rekomendācijas no ANO drošības padomi, kad tā grasās iz, izvērtēt situāciju situāciju Ziemeļkorejā un iespējams sūdzēt Ziemeļkoreju starptautiskajā cilvēktiesību tiesā. Ziemeļkoreja joprojām ir mūsu uzmanības lokā un tieši Tieši tāpēc starptautiskai sabiedrībai ir jāturpina tam pievērst uzmanību. Mūsu darbs ANO pilnīgi noteikti ir pierādījums tam. Eiropas Savienības mērķis tāpat laikā nav panākt kaut kādu veidu skaļus virsrakstus avīzēs. Mūsu mērķis ir panākt pavisam konkurētu uzlabojumu uz vietas. Un tieši tas ir vissvarīgākais. Eiropas Savienība jau šobrīd finansē virkni pārtikas, ūdens un uh, fitosanitāros pasākumus Ziemeļkorejas republikā, un no, tā, no šīm programmām tieši labumu gūs tieši paši iedzīvotāji. Tostarp arī bērni, kas, piemēram, ievietoti bāreņu namos, vecāka gada gājuma cilvēki, veceļaužu namos un tam līdzīgi. Eiropas Savienība ir gatava darīt vairāk un vēl ciešāk sadarboties ar Ziemeļkoreju, bet tikai tādā gadījumā, ja Ziemeļkoreja pavisam ticamā kārtā sāk mainīt savu virzību un izvērtē nopietnos trūkums cilvēktiesību jomā. Ja Ziemeļkoreja pieņems lēmumu turpināt uh, iesaistīšanās ceļu un censties aizsargāt cilvēku, cilvēku tiesības, uzsākot sadarbību ar attiecīgajiem organizācijām starptautiskā mēraugā, nu tad tādā gadījumā mums izdosies pamazām nodrošināt eh, tālāku darbu un eh, arī atteikties no kodoļa, kodolieročiem. Bet nesenie Ziemeļkorejas pasākumi un šie kodoļ, kodoļ izmēģinājumi, ko tā veica 6. janvārī, parāda, ka tas pēc tā viss neizskatās un šķiet, ka pozitīvais ceļš vēl nav uzņemts. Un tāpēc mūsu sadarbības iespējas ir visai ierobežotas. Ziemeļkorejai vajadzētu pievērsties ļoti nepieciešamajām cilvēktiesību reformām, ko pieprasa arī tās pilsoņi, nevis turpināt destabilizēt situāciju visā reģi reģionā, īstenojot nelikumīgas darbības, kas tiešām rada draudu atmosfēru, kas beigu beigās kaitē pilnīgi visiem. Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, komisāra kungs. Esam saņēmuši vairākas rezolūcijas, vairāk